Dear colleagues, it is uh, time to start. Kolēģi, laiks sākt darbu. Un man ir prieks šodien mūsu vidū atkal arī redzēt komisāru Valds kungu. Un es uzreiz došu vārdu viņam. Jo kā vienmēr laiks ir ierobežots un komisāram pulksten piecos būs jādodas tālāk. Mēs, eh, komisāra kungs, jūs aicinām šodien eh, ierasties un pārunāt ar mums vairākus jautājumus. Un īpaši koncentrēt uzmanību uz bioloģiskās daudzveidības politiku. Došu vārdu jums sākotnēji uzrunē, un tad koordinatoriem būs vārds eh, uzdot jums jautājumus, un komisārs varēs atkal atbildēt uz tiem, un tad otrais jautājumu rauns. Komisārkungs, vārds jums! Un paldies priekšsādātāji. Es vēlos pateikties jums, Giovanni, par to, ka jūs mani uzaicinājāt un atkal man prieks būt pie jums šodien, lai tieši paziņot par to, kā tad ir izveidots un kā ir noticis progress ar mūsu pirms pāris nedēļām publicēto ziņojumu par dabas stāvokli Eiropas Savienībā. Mēs tiešām vēlamies tas, ko mēs saucam par šo fitnes pārbaudi attiecībā uz visu likumdošanu par dabu un arī par vidustermiņu pārskatu par bioloģiskos daudzveidības stratēģiju. Man ir bijusi arī ļoti labas diskusijas ar ministriem vidas padomē maijā. Un šodien es uzskatu, tas ir tā kā sarunas turpinājums arī tagad ar jums, lai uzklausītu jūsu viedokļus. Tādēļ par uh, aktuālo stāvokli vidas jomā. Tas tiešām ir ļoti apjomīgs ziņojums, kas atspoguļo uh, Eiropas Savienības situāciju attiecībā uz sugām, dzīvotnēm. Un tas ir taps sadarbībā ar Eiropas uh, dalībvalstīm un iestādēm. Es vēlos arī īpaši uzsvērt Eiropas vīdes aģentūras ieguldījumu uh, kas spēja nodrošināt visu šo datu apkopošanu un analīzi. Un ko mēs varam izlasīt no šiem skaitļiem? Un kāda varētu būt secinājuma? Eiropieši, protams, ir veidojuši savas ainavas un ietekmējuši vidi gadsimtu garumā. Un pēdējo gadsimta laikā šīs pārmaiņas ir bijušas ļoti intensīvas, apzinoties lauksamniecības attīstību, eh, lauksamniecības eh, intensifikāciju, infrastruktūras attīstību un arī pilsētas vidas urbānu izplešanos. Un tā rezultātā ir eh, pieaugus piesāļojums. Tas ir tieši ietekmējis vidi, un tādēļ mums jādara viss, lai mēs netraucētu vēl vairāk dabiskās dzīvotnes un saglabātu arī nākotnē sugām iespējas izdzīvot un cik vien iespējams tomēr saglabāt neskatu vidi. Tas ir ļoti nopietns izaicinājums, un es domāju, jūs visi man piekritīsiet, ka tas ar vienu ir spēkā arī šodien. Nu, ir tā, ka mēs, protams, īstenām pasākums, bet dabūs tieši uz to var arī nereaģēt. Un tas prasa laiku. Tādēļ arī mūsu saistītās direktīvas šobrīd pēc ilgiem gadiem sāk dot rezultātu. Piemēram, atsevišķās sugas um, kur atkal mēs redzam, ka izdimu, izmirušie, izudušās sugas atkal atjaunojas Eiropā. Un īpaši, es domāju, pienāca atsevišķi putnu sugas, kas ir no jauna atjaunojušas savas populācijas. Un tas ir pateicoties laiva programmai. Tāpat arī Natūra 2000, kas kalpo kā skavets pamats mūsu likumdošanai, ir izpelnījies ievērību mūsu ziņojumam. Cik veiksmīgi ir bijusi šī Natūra 2000 tīkla programma? Mēs esam konstatējuši, ka kopējās tendences nu, ir tomēr tāds, ka jābūt ļoti uzmanīgiem ar atsevišķām sugām, kas ar vien ir uh, sarkanās grāmatas sugas, jeb nu, uz izmešanas robežas. Daži savukārt putnu sugas rāda šobrīd labāks stāvokli, nekā mums sākotnēji likās. Bet, nu, protams, nav jau ideāla situācija, un līdz ar to mēs vēlamies piest uzmanību, kā cevišķas sugas ar vienu turpina izmirst. Investīcijas dabā. Šobrīd sniedz, zinām, jau arī rezultātu, tādā ziņā, ka samazinās sugu un dzīvotņu izmiršanas temps, un papildus arī mēs redzam, ka uh, ekosistēmas spēj dot jaudas uh, iegūbas sabiedrībai kopā. Tomēr šis progress ir nepietiekams, un mēs nevaram teikt, ka esam sasnieguši pašu uzstādītos mērķus Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijā. Kāds ir pats nopietnākās problēmas? Nu, kopējas situācija ir diezgan skaidra. Attiecībā uz sauszemes dzīvniekiem, nu, mēs redzam, ka to vistiešāk ietekmē lauksaimniecība. Uz jūras dzīvniekiem jūras resursu izmantošana un piesārņojums ir vistiešākā veida ietekme. Un tas, protams, nevienu nepārsteigs. Mums ir jāturpina meklēt jauni risinājumi, lai varētu tiešām risināt pašas svarīgākās un sasāpējušākās problēmas. Viens no nozīmīgākiem jautājumiem ir tieši par Eiropas līdzekļu izmantošanu jo tieši šie Eiropas saimnības līdzekļi, konkrētie fondi, arī piedāvā daudzas iespējas, arī, piemēram, Natūra 2000 tīkls, bet tas nav vēl pilnībā izmantots. Tāpat arī dalībvalsts ir varbūt kavējušās ar Eiropas saimnības vides likumdošanas ieviešanu. Pat 20 gadus pēc tam, kad tika pieņemta dzīvotņu direktīva, daudz eh, Natūra 2000 vietas tomēr nav iezīmēts precīzi, nu nav noteikti viņam mērķi un nav piemērota aizsardzības pasākumi šādām vietām. Un mēs neesam nodrošināti arī šādas aizsardzības zonas jūrā. Un tas ir nopietnas uzdevums man, gan arī kā komisāram, kas atbildīgs par jūras lietām un zivsemniecību. Mēs esam konstatējuši ļoti daudz pārkāpumus, kas ir vienrad nepatīkams sekas. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāpiepūls vēl vairāk. Un tas ir saucamais fitnesa pārbaude, dabas fitnesa pārbaude, Nature Fitness Check. Un pirms es tam pievēršos, vēlos uzsvērt. Jau komisijas pirmais vicepriekšsēdētājs Tirmēmans ir uzstājīgi atgādinājis, ka komisija ir apņēmusies īstenot mūsu uzstādītos mērķus un neatkāpsies no sākotnējiem uzstādījumiem arī vidas jomā. To arī atgādināja komisija, un tam piekrīt arī daudzi ministri e, vidas padomē maijā. Es, protams, saprotu, ka šie jautājumi visi ir ļoti jutīgi. Un um, šīs refit uzdevums arī pieprasa lielu pacietību. Arī jūs daudz esat jautājuši, ko tad mēs īsti plānojam darīt ar putņu un dzīvotņu direktīvu. Nu, šobrīd es teikšu tā. Mums ir jāpabeidz sabiedriskās apspriešana un novērtēšanas uzdevums, pirms mēs varam uzsākt jauns debats par to, kā, kur rīkoties tālāk, ko darīt tālāk. Nu, šo jautājumu nedrīkst sasteigt. Te ir jānodrošina patiesa izpratne un ļoti rūpīgs pārdomu process. Tomēr jau šobrīd es varu jums pateikt, ir ļoti tāda aktīva iesaistīšanās no daudzām pusēm Un ne tikai nevalstiskās organizācijas, arī lauksaimnieki, zivsaimnieki, viņa organizācijas, mednieki, makšķernieku um, biedrības un tā tālāk. Viņi visi ir šobrīd iesaistījuši šo jautājumā apspriešanā. Tādēļ esmu pārliecināts, ka kopējs novērtējums par situāciju parādīs mums arī tālākos uzdevumus, kā lai mēs nodrošinām vislabākos rezultātus un sniegtu tādu visefektīvāko atbildi. Līdz šim, jāatzīst arī mani kolēģi, dalībvalstīs ir pauduši ļoti lielu atbalstu manas izvēlētai pieejai, ko izsno arī man dienesti. Tad es arī rēķinos ar jūsu atbalstu. Šīs eh, sabiedriskā apspriešana mm, tiks pabeigta 24. jūlijā. Un mēs redzam, ka jau līdz šim mums ir izdevies iesaistīt 200 tūkstoši cilvēkus šajās apspriedēs. Tas vispār ir visu laiku labākais rādītājs jau kāda veida sabiedriskā apspriešanā, ko iznosi komisija. Mēs arī iepazīstinām rezultātu un šo kā konferences formātu organizēsim Briselē oktobrī. Un es jūs tagad uzaicinu piedalīties šajā konferencē. Un mēs tad 2016. gada sākumā varēsim jums piedāvāt jau ļoti precīzi šīs konsultācijas un um, fitnesa čeka pārbaudas rezultātus. Tālāk par bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidstermiņu pārskatu. Tas ir paredzēts šī gada rudenī. Šis vidustermiņa pārskats sniegs tādu pārskatu par progresu un norādīs zināmiem trūkumiem īstenošanas procesā, lai precīzāk informētu lēmumu pieņemējus par nepieciešamību rīkoties un panākt, lai Eiropas uzstādītie mērķi tiks sasniegt līdz 2020. gadam bioloģiskās daudzveidības jomām. Uh, Tas kalpos par pamatu arī tālākajam sektorālā rīcību politiku pārvērtēšanai, piemēram, lauksaimniecības jomai. Tāpat arī tas nu, prasīs, lai mēs to sasaistam ar daudzgadu finanšu schēmu. Šī vidustermiņa pārskats arī spoguļos to, kādā veidā ilgspējīgas attīstības mērķi iekļaujas un tālāk tiek īstenoti Eiropas rīcībā. Es tiešām vēlētos, lai šis ziņojums būtu daudz vairāk nekā vienkārši tāds padomu dokuments. Trāpījām, netrāpījām, mērķi sasniedzam, nesniedzam. Nē, šim ziņojumam ir jākalpo kā tādam nopietnai bāzei, lai tiešām atklātu daudzpusīgu ieskatu, sniegtu lielu mm, izpratni arī par, nu, varbūt kļūdām un nepilnībām līdz šajā ceļā. Tā uzsvērs bioloģiskās daudzveidības lomu un ekosistēmu kā patiesu dabas kapitālu, kas mums ir jāizvērtē kas ir mūsu dzinējspēks un kas prasa papildus straujas investīcijas. Kā jau pavisam nesen pārnām arī zaļās nedēļas ietveros, šobrīd ir skaidrs, ka progress ir nozīmīgs, tomēr arvien nepietiekams, lai sasniegtu 2020 mēķus. Mums būs tomēr jāpiepūlas vēl vairāk, lai nodrošinātu, ka bioloģiskā daudzveidība tiek ciešāk sasaistīta ar nozaru politikām. Un tādā veidā nodrošinātu vislabāko vērtību, ko mēs varam sasniegt. Es ļoti saprotu, ka Eiropas, es arī saprotu, ka Eiropas parlaments šajā gadījumā ir plānojis nākt klājā ar pašinstīvu ziņojumu. Nu, es apsveicu kā institīvu, es domāju, tas arī palīdzēs mums noturēt šo izrāvienu, virzoties uz 2020. gada mērķiem. Ja mēs strādājam kopā, ja mēs sasaistām ilgspējīgu attīstību, ar to es saprotu ekonomiskos, sociālos un vidas jautājumus, ja mēs tos visus sasaistām tādā veidā, mēs spēsim nodrošināt šādu veselīgu un veiksmīgu Eiropu, kas ilgtermiņā nodrošinās drošu nākotni visiem pilsoņiem. Mums ir nepieciešama tiešām, lai mēs ļoti visaptveroši pieietu bioloģiskai daudzveidībai un ekosistēmām un saprastu, ka tas kalpo kā pamatu pamats mūsu veselībai un mūsu bagātībai. Tieši tādēļ šos nozīmīgos jautājumus mēs tagad ar vienu turpināsim izskatīt sauktais zaļajās nedēļās. Tas ir plānots vairāks arī šogad. Un tas arī kalpo kā pamats mūsu ekonomikas izaugsmai un darba vietu politikai. Un visbeidzot, Es nāku no mazas valsts, salu valsts, un es ļoti apzinos, ko nozīmē ierobežoti dabas resursi, un cik ļoti svarīgi ir šāds resurs ļoti uh, rūpīgi apsaimniekot, lai mēs tos varētu arī tālāk nodot nākamajām paudzēm. Tādēļ šis piesardzības princips, manuprāt, ir pats svarīgākais. Labāk tad izvairīties no uh, kaitējuma nodarīšanas, nekā censties pārvarēt seks vēlāk par daudz dārgāku cenu. Tādēļ, ja mēs runājam par ekonomikas atjaunošanu un darba vietām, tas ir iespējams tikai tad, ja mēs arī ievērosim vidi, nevis to izmantosim. Tādēļ esmu pārspēcīgi Eiropas saimnības likumdošanu šajos jautājumos, un uh, aktuālais ziņojums State of Nature ir tieši mani pārliecinājis par šādu pieejas pareizību. Mums ir jāspēj nodrošināt īstenot uh, šos likumu īstenošanu un jāpārvalda vēl pēcīgāk, spēcīgāk un labāk Natūra 2000. Paldies jums par uzmanību un apkārt tagad arī uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Much, komis... Liels paldies, komisāra Vella. Tagad uh, sāksim pirmo jautājumu kārtu. Došu vārdu Eh, Eiropas Tautas partijas eh, grupas pārstāvim Ivo Beletam, bet es gribu atgādināt, ka mums ir maz laika un runātāji lūdzu nepārsniedziet divas minūtes. Paldies, saka Belēt kungs, sveicu komisāru mūsu komitejas sēdē. Man nav pat jāpiesauc bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, par ko dalību valsts ir vienojušās, to īstenot uh, līdz 2020. gadam. Mums ir jāpārtrauc ekosistēmu degradācija, tās ir jāatjauno. Un jūs pieminējāt arī uh, dažādas uh, putnu sugas un uh, Uh, šie dati, diemžēl, nav tik uh, pozitīvi. Mums ir jāinvestē dabā, kā jūs teicāt, un mums tāpat ir jācenš saskaņot dabas aizsardzība un sociāla-ekonomiskā attīstība. Ir nepieciešami ieguldījumi infrastruktūrā, šeit ir runa ne tikai par ceļu būvi, bet arī par citiem objektiem. Mēs augstu vērtējam to, ka jūs uh, īstenojat uh, sabiedriskās konsultācijas, kā jūs to teicāt. Uh, vai esat paredzējis nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem par divām svarīgākajām direktīvām? un vai ir paredzēts uh, grozīt tās kopumā vai pievērsties atsevišķiem pāntiem, ņemot vērā to, ka šie eh, svarīgie mērķi 2020. un 2050. gadam ir apstiprināti. Mm, jūs arī norun, norādījāt, ka mēs nevaram būt dogmātiski, bet ka ir jāiesaista visas ieinteresētās puses, it īpaši lauksaimnieki, ka ir jāveido sadarbības starp vides um, eh, aizsardzības aktīvistiem un uh, lauksaimniekiem lai šeit nebūtu antagonisma un ir jāuztur struktūrāla kontakta ar visām iesaistītajām pusēm. Un jautājums, kā esat paredzējuši pārskatīt putnu un dzīvotņu direktīvas? Paldies, tagad vārds Matiesam Grūtem. Paldies, komisār kungs. Jūs jau šeit um, pieminējāt, ka Natūra 2000 ir viens no lielākajiem veiksmes stāstiem Eiropas Savienībā, bet viss jau vēl nav pabeigts, jo um, ir uh, dalība valstis vēl turpina īstenot šo Natūra 2000 floras, faunas, putnu. Uh, Uh, aizsargājamo teritoriju izveidi. Man arī priecēja tas, ka jūs teicāt, ka nevēlaties, lai līmenis, aizsardzības līmenis tiktu pazemināts, bet tāpat laikā ne visu vienmēr ir viegli īstenot. Arī mums uh, manā, manā vēlēšana apgabalā bija protesti pret Uh, šādiem īstenošanas pasākumiem, pat uh, bija jāiesaista policija, tika dedzinātas lēles un, un bija plaši protesti par to, ka kādai teritorijai bija paredzēts noteikti aizsargamās teritorijas raksturu. Un uh, tie, kas uh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka uzvar beigās tie, kas protestē, grib visu bremzēt. Un šeit par arī izmaksām un priekšrocībām komisija rēķina, ka šeit ir izma, īstenošanas izmaksas 5,8 miljoni un uh, Eh, ieguvums gal galā var būt 200 miljārdi. Un eh, tas ir ne tikai finansiāli izdevīgi, bet mēs tā arī glābjam mūsu dzīves vidi, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs eh, saimniekojam. Un šeit parlamentā esam arī sagatavojuši ziņojumu par uh, šiem tematiem. Ir, protams, labi, ja tiek pārskatīti tiesību akti, bet es gribu jums vēlreiz atkārtot, ka mēs nedrīkstam atkāpties vai no tā, kas jau ir pieņemts, vai atteikties uh, no Natūra 2000 aizsargājamo teritoriju izveids. To es vēlējos jums teikt. Thank you very much. And now Mr. Demesmaker. Ja, dank u wel, eh, voorzitter, en welkom. Eh. Paldies, Demesmaker kungam vārds. Paldies. Eh, sveicu jūs, komisārkungs, mūsu vidus komitejas sēdē. Es būšu referents par šo tematu mūsu komitejā komisāri, ņemot vērā arī to, ka uh, rodas iespējas, ka jūs uh, strādājat uh, citādi, ka ir ekonomiskais spiediens, finanšu krīzes ietekme, uh, un uh, tiek dažkārt uztvērts, ka vidas aizsardzības noteikumi uh, apgrūtina ekonomisko darbību, bet uh, fakti liecina par pretējo. Pasaules ekonomikas fórums norāda, ka bioloģiskās daudzveidības uh, samazināšanās būtībā rada draudus ekonomikas attīstībai Arī manā eh, reģionā ir veikti pētījumi, flāmu zinātnieki šobrīd eh, arī eh, ir paredzējuši rīkot sanāksmi, lai apspriest šos jautājumus. Ir mm, jāmaina mūsu pieeja un iesīkstējušie stereotipi. Scheldes reģionā ekonomikas attīstība un dabas aizsardzība iet roku rokā. Arī 2000 2015. gadā ziņojumā par dabas stāvokli pasaulē ir paziņots, ka mēs esam piecas minūtes pirms pusnakts. Un mēs Eiropas politikas jomā dažkārt varam sasniegt ļoti labus uh, izcilus rezultātus. Vai jums neliekas, ka galvenā problēma ar šīm direktīvām ir nevis tas, ka tās būtu slikti uzrakstīts, bet ka tās nav īstenots atbilstošā veidā, piemēram, Natūra 2000 vadlīnijas um, netiek um, atbilstoši īstenots. Un pārsteidzoši, ka viceprezidents Timermans paziņoja, ka putnu un dzīvotņu direktīvas ir novecojušas un tās ir uh, jāmodernizē, bet vai viņš neaps, jāsteidz, um, neaizsteidz notikumiem priekšā, jo nav analizēta vēl šie tiesību akti un to atbildību. Tagad, paldies, tagad vārds Gerbrandi kungam. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos uh, jums, komisār kungs, par to, ka jūs prezentējāt šo uh, ziņojumu mūsu komitejā, bet es vēlējos pievērsties virknei elementu. Pašreizējā Eiropas likumdošana par dabas aizsardzību ir ļoti veiksmīga. Ja tā ir atbilstoši īstenot, tad rezultāti ir tiešām neticami labi. Tas mums ir jāatzīst. Otrkārt, daba mūs nodrošina ar visu, kas mums ir nepieciešams, un tās vērtība ir nenovērtējama, un tādēļ tā ir jāaizsargā bet šajā uh, ziņojumā ir runa arī par apdraudējumu dabai un bioloģiskai daudzveidībai, un viens ir īpaši pamanāms proti lauksaimniecība. Uh, aptuveni puse eh, zemes eh, Eiropā tiek izmantot lauksaimnieciskai ražotnē, un tādēļ mums ir jārūpējas par bioloģiskās daudzveidzības saglabāšanu, ir eh, tomēr centieni padarīt zaļāku kopējo lauksaimniecības politiku cieta neveiksmi. To šos centienus um, ehm, novaināja gan Eiropas parlaments, gan dalība valstis. Uh, Un tagad dalību valstis um, detalizēti izstrādājot, kā šie pasākumi tiek ieviesti, tos uh, ietekmi vēl samazina. Uh, par uh, citām politikas jomām mēs varam pievērsties uh, dabas aizsardzības likumdošanai un mazajām veiksmīgajām finansējumam LIFE, bet kas būtu sakāms par reģionālo politiku, Junkera investīciju fondu, vai nevajadzētu noteikt daudz stingrākus kritērijus par dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību šajās uh, jomās. Un vēl finansiālie aspekti ir ļoti būtiski. Mums nepietiek līdzekļu, bet mums ir 3,4 miljardi eiro šim uh, Uh, LIFE programmai, un vairāk, kā, bet vairāk nekā 22 miljārdi lauksaimniecības politikā vides pasākumiem, un Eiropas revīzijas palāta ir atzinusi, ka nav nekādu konkrēti pasākumi pat paredzēti šai jomā. Vai jūs, komisāra kungs, man nepiekrisītiet? ka šis ziņojums norāda uz vienu svarīgu secinājumu, ka mums ir uh, jāaktivizē mūsu darbs uh, visā šajās jomās, lai kaut ko panākt. Ko jūs esat paredzējis darīt konkrēti? Tagad vārds Konečnas kundzei. Liels paldies! Mēs uh, tiešām uh, Uh, ar nepacietību gaidām šīs uh, sabiedriskās konsultācijas un to rezultātus, bet jautājums ir arī, ko mēs darīsim ar šiem rezultātiem, kā mēs tos izmantosim. Mums uh, noteikti ir jāņem vērā šī konsultācija procesa rezultāti. Es ceru, ka šis pasākums tiešām būs liederīgs Tālāk, dalību valstis bieži vien tiek kritizētas par to, ka tās nepietiekami atbalsta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ka netiek izpildīti apstiprinātie kritēriji. Tomēr, vai mēs apzināmies to, ka mūsu politika nav pietiekami konsekventa? Šeit mēs runājam par lauksaimniecību un gribētu minēt vienu konkrētu piemēru. Dalību valstīs ir tiek uh, ieguldīti lieli līdzekļi dīķu uzturēšanā, bet šie mākslīgie ezeri vai dīķi var nodarīt kaitējumu videi un var arī radīt bioloģiskās daudzveidības zudumu, piemēram, biomasa. Mēs atkal un atkal dzirdam, ka vairāk līdzekļu jāiegulda atjaunojumos enerģijas avotos, un mēs eh, zinām arī, ka ir dalība valstis, kuras nodara kaitējumu ainavai un bioloģiskai daudzveidībai, veicot pārspīlētus atjaunojamās enerģijas attīstīšanas pasākums, un dažkārt šo nodarīto kaitējumu vairs nevar vērst par labu. Eh, mēs varam konstatēt, ka nav saskaņota šī darbība ne parlamentā, ne komisijā, ne Eiropas Savienībā kopumā. Ja mēs gribam dot padomus dalībvalstīm, mums pašiem sava māja būtu vispirms jāsavet kārtībā. Un jūs runājāt arī par bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, par uh, invazīvām sugām, vai jūs varētu konkrētāk mums pastāstīt, kā esat paredzējis risināt šīs problēmas? Paldies. Paldies. Tagad Eikhaut kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri par to, ka mums pastāstījāt par to, kā esat paredzējis darīt, kāds ir šis process Nu, šai zālē jūs noteikti jūtat, ka cilvēki neusticas šiem pasākumiem. Nu, jā, var teikt, nu, jā, mums ir jāizvērtē pašreizējās direktīvas, vai tās vēl ir aktuāls un darbojas. Nu, viss izklausās ļoti jauki, nu, kā vispār varētu iebilst pret kaut ko tādu bet eh, tāpat laikā no komisijas mēs dzirdam, kā jau to teica kolēģis eh, Demesmākers eh, Timerman kungs jau ir paziņojis, ka ir jāmodernizē vēl pirms eh, sabiedriskās konsultācijas beigām. Nu, kāda jēga šīs konsultācijas organizēt, ja mēs jau apsteidzam to rezultātus? Un uh, tiek arī daudz runāts par to, cik īstenošana ir dārga, vai tā rada darba vietas, vai tā dod kādu pievienoto vērtību. Uh, vai vispār šie jautājumi ir pamatot, jo galvenā problēma patiesībā ir tas, ka šie tiesību akti netiek īstenoti, un par šiem jautājumiem sabiedriskajās konsultācijās nav paredzēts runāt. No vienas puses jūs sakat, ka aizsardzības līmenis netiks pazemināts, bet tāpat laikā šajā sabiedriskajās konsultācijās tiek uzdots jautājums par to, cik izmaksās šo normu īstenošanu. Man tiešām grūti saprast, ko jūs vēlaties uh, sasniegt un ko esat paredzējuši ierosināt pēc tam. Tādēļ man tāds ļoti konkrēts jautājums, kādēļ šajās sabiedriskajās konsultācijās netiek praktiski nekāda vērība pievērst tam, ka tiesību akti netiek īstenoti, un kā jūs esat paredzējuši šo situāciju uzlabot tā vietā, lai pārskatītu šos tiesību aktus, kas, kā jūs sakat, darbojas un uh, un jūs teicāt, ka nevajadzētu pazemināt prasību līmeni, nu tad varbūt mums vajadzētu pievērsties vienreiz tiesību aktu īstenošanai, un visa šī situācija tikai mazina uzticību. Paldies. Tagad pēc Čīnīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Turpinot Vaseikauta iesākto tēmu Īsts jautājums. Ziņojumā uh, rakstīts, ka bioloģiskā daudzveidības situācija ir pēdējos gados pasliktinājusies, bet uh, ir pat gadījumi, kad ļoti precīzi viss ir īstenots un ir no, uh, atjaunotas sugas vairākiem dzīvniekiem, arī lūšu populācija Līdz ar to, turpinot Eikaut eh, kungu sacīto, ko komisija plāno darīt eh, ar tām dalību valstīm, kas nav direktīvu pienācīgi īstenošana un neļauj iedzīvotājiem gūt labumu no rezultātiem. Komisārkungs, tagad dodu jums vārdu, cenšoties atbildēt uz šiem jautājumiem. Ļoti labi. Paldies pirmkārt par ļoti interesantajiem jautājumiem. Sākšu tad ar, ar Ivo uzdoto jautājumu. Attiecībā uz progresu, kas ir e, dabas situācijas ziņojumā minēts. Ļaujiet man precizēt. Ir vides situācijas ziņojums, tad dabas situācijas ziņojums, kas tikai apstiprināja iepriekš sacīto, ka jā, progress ir sasniegts, Bet, kaut arī mēs esam progresu sasnieguši, ne visi mērķi ir sasniegti. Un, neskatoties vēl uz to, abos ziņojumos ir minēti brīdinājumi, ka nākotnē, ja mēs turpināsim darbību tā, kā tā tiek šobrīd īstenot, problēmas tikai pieaugs. Līdz ar to mans pirmais jautājums ir tāds. Pēc tam, kad esat iepazinušies ar uh, vidas situācijas un dabas situācijas ziņojumiem un turpinot parasto darbību. Tas jau nav tā, ka es tikai to varu viens izlēmt. Mēs šeit darbojamies kopā, mums ir jāstrādā, mums ir jādiskutē un jāizlem kopīgi. Tālāk, uz, kas attiec uz publiskajām eh, uz konsultācijām, sabiedrisko apspriešanu, respektīvi, tad ir jādomā par to, kā mēs varam turpināt eh, strādāt, lai sasniegtu mērķi. Ivo pieminēja arī par, par lauksaimniekiem, pie, pie tā es vēl atgriezīšos. Sacījāt, ka lauksaimnieki ir mūsu sabiedrotie un mūsu labākie draugi. Es teiktu, ka zināmā mērā tas tā ir, un teiktu, ka labi lauksaimnieki ir mūsu uh, sabiedrotie un draugi, bet ir jāsaprot, ka ir laba lauksainiecība un zemkopība ir arī sliktas prakses lauksainiecībā un zemkopībā, un tas mums ir jākontrolē. Matijas, paldies par e, jautājumiem, kas attiecas uz Natura 2000. Jā, tik tiešām progress redzams It īpaši attiecībā uz zemi, bet runājot par bioloģisko daudzveidību, mēs gan vienmēr aizmirstam, ka mums ir bioloģiskā daudzveidība 30% uz planētas un arī 70% uz uh, zemes, kas ir jūras un okeāni. Sauszemē 17% no mūsu teritorijas ir Natura 2000 un jūrā un okeānos mums ir tikai 4%. Es pilnībā piekrītu Matijas sacītājiem, ka mēs nedrīkstam atkāpties attiecībā uz fitnes pārbaudi. Tātad to, cik labi tas viss darbojas, tur mēs nevaram atkāpties. Tā vietā mums ir jādara pretējais. Mums jāskarās nākotnē. Dažkārt mēs tiešām kļūdamies un cenšamies saprast, vai spēkā esošā likumdošana atbilst šodienas, vai šodienas mērķi atbilst šodienas izaicinājumiem, bet mums ir jāatceras, ka rītdienas izaicinājumi būs vēl lielāki nekā šodienas izaicinājumi. Mums ir jāpārstāj domāt šodienas izteiksmē un jāsāk domāt par lielākiem izaicinājumiem, ar kuriem mums būs jāsaskaras nākotnē. Tādi ir projekti, tādi ir mērķi, kas varētu palīdzēt mums e, sasniegt vēlamo. Es zinu, ka Matijas e, e, ļoti sekmīgi strādā savā vēlēšana apgabalā saistībā ar ūdens projektu. Runājot par pasākumiem, kur iezvērtē izmaksas un, izda, un iegūmi, bet tie nevienmēr ir pietiekami. Runājot par izmaksu sniegumu izvērtējumu, bieži vien šādi aprēķini tiek veikti tikai e, finansiālā, monetārā izteiksmē. Izmaksas ir 100, ieguvumi ir 80 vai 150. Mēs ļoti rēti šajos aprēķinos iekļaujam vides ieguvumus. Līdz ar to Eh, šeit ir nepieciešams mainīt domāšanu. Eh, Demes Makarkungs, kurš būs referents un cerams mēs varēsim savadarboties par šo jautājumu, uztvere par to, kā tiek uztvērts ekonomiskais spiediens. Nu, diemžēl, jā, ir šāda uh, uztvere, ka vide vienmēr ir bijusi šis šaurais punkts ekonomiskai izaugsmē, kas to ierobežo, bet e, situācija mainās. Mums ir jāturpina cīnīties par pārmaiņām, apkarojot šādu uztveri. Šodien daudz cilvēku, tīpaši jaunā paudze, saprot, ka mūsu ekonomika ir atkarīga no bioloģiskās daudzveidības jebkuru produktu, jebkuru ražotu produktu gadījumā var izsekot to izēvielu, izdēju materiālu izcelsmi līdz dabai. Un tur nav nekāda jautājuma. Ja mēs nerūpēsimies par bioloģisko daudzveidību, tādējādi mēs kaitēsim arī ekonomikai. Vēl viens pierādījums ir tas, ka pat krīzes laikā vislabākais sektors, kur turpinājās izaugsme, bija zaļās izaugsmes sektors, zaļās darba vietas, pat krīzes laikos. Līdz ar to šī ideja, ka vide ir ierobežojošs faktors, šaurais punkts, tā teikt, ir nepareizi izpratne. Un runa nav tikai par mums, mēs esam likumdevēji. Jā, mēs diskutējam, eh, sagatavojam likumus, eh, kontrolējam to izpildu, bet privātais sektors, uh, saprot to, un tad, kad privātais sektors to saprot, ka tas ir nepieciešams, ka ir nepieciešams rūpēties par bioloģisko daudzveidību, viņi sāk veikt investīcijas, un privātais sektors jau ir sācis veikt ieguldījums daudzās zaļās nozarēs, eh, aprits ekonomikā un tā tālāk. Kas attiec uz īstenošanu, es pilnībā piekrītu. Uh, īstenošana vienmēr ir tā joma, kur mums ir jābūt ambiciozākiem. Gerbrandīkums. Pašreizējā likumdošana, jā. Tā dod mums rezultāti, jēs, jā, nu, tā tas ir, bet mēs nesasniedzam visus mērķus, absolūti visos nospraustajos virzienos. Uh, pirms mēs sākam skatīt citas iespējas, mums ir vēlreiz jāskatās uz īstenošanu. Daba ir ļoti svarīga lieta mūsu dzīvē, vissvarīgākā. Mēs esam pilnībā no tās atkarīgi, un, kā jūs sacījāt, vid, daba sniedz mums milzīgu skaitu pakalpojumu, nereizi neatsūtot mums rēķinu par to. Un es bieži vien saku, ka mums ir nepieciešams, eh, mums dabai nepieciešama vairāk nekā mēs esam nepieciešami dabai. Ja mēs izturēsimies labi pret dabu, tā izturēsies pret mums vēl labāk. Ja mēs slikti izturēsimies pret dabu, tad daba izturēsies pret mums vēl sliktāk. Runājot par lauksainiecību, es jums piekrītu, Mums ir jānošķir laba lauksaimniecība no sliktas lauksaimniecības, laba zemkopība no sliktas zemkopības. Drīz sāksies kopējās lauksaimniecības politikas eh, pārskats. Tur ir 30% no fondiem, kas bija no līdzekļiem, kas bija jāie, eh, jāizmanto zaļināšanas pasākumos, tā kā Šeit ir nepieciešams eh, pārnešos līdzekļus uz KLP. Kas attiec uz lauksanīcību? Tad pagaidām mana personīgā ideja ir tāda, ka ja mēs runājam par nesubsidēšanu attiecībā uz eh, negatīvies ietekmes eh, vielām, piemēram, lauksainiecībā, tad mums ir jāaptur subsidēšana. Jā, lauksainiecībā tiek īstenots slikta prakse, un tas rada kaitējumu ūdenim, augsnei, gaisam. Tas nogalina to pašu lauksaimniecību, kas no tās ir atkarīga. Tad, kad runa par sadarbību ar manu kolēģi Filu Hauganu, jā, tur jau mums diskusijas notiek, un ja būs nepieciešams, Mums būs jārīkojas, jārīkojas kopā. Jā, es piekrītu arī tam, ka dabas eh, situācijas ziņojumā ir minēts, ka mums ir jādara vairāk. Un tad, kad cilvēki prasa, ko es darīšu, es saku, nav jau runa par to, ko es plānoju darīt, mums jāstrādā kopā. Jautājums ir par to, ko mēs kopā darīsim. Konečnas kundze. Ko mēs darīsim ar konsultāciju procesu iznākumu? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs process. Mēs neizlemsim neko, kamēr nebūsim ņēmuši vērā, vērā visus komentārus, visus viedokļus, kas šajā apspriešanās procesā tiks saņemti. Ja dažas dalību valstis nepārtraukti saņem kritiku, ka tās neatbalsta bioloģisko daudzveidību, un tā ir lieta, kur mums ir jāturpina e, īstenošanas e, kontrole, jāturpina uzraudzība Kas attiecas uz nekonsekvenci likumdošanā, es domāju, ka mums gal galā ir uh, vienota likumdošana, bet nekonsekvence šeit ir īstenošanas posmā. 28 dalību valstis, kas rīkojās 28 atšķirīgos ātrumos, un ja mēs vēlamies būt ambiciozāki, e, tad ir jābūt ambiciozākiem pie rezultātiem, pie iznākuma, mums ir jāidentificē, kuras dalību valstis atpaliek, jāskatās, kāpēc tās atpaliek, un, ja ir nepieciešams, tad mēs varam skatīties, kā tās atbalstīt. Kas attiec uz invazīvajām sugām, jā, tā ir uh, problēma, tā ir vien, tas ir viens no draudiem, ļoti svarīgs aspekts Šodien mēs redzam negatīvu ietekmi tām lietām, kas aizsākās 10, 15, 20 gadus atpakaļ invazīvās sugas. Mēs neredzēsim šodien to ne tiešo negatīvo ietekmi, bet mums jābūt piesardzīgiem, jo negatīvā ietekme būs e, redzama nākotnē. Eikhaut kungs attiecībā uz to, ka cilvēki neusticas šiem pasākumiem ja ir kaut kas tāds, manuprāt, kas traucē mums sadarboties un virzīties uz priekšu kopā, tad tieši šī eh, neusticēšanās. Mums ir jāsāk uzticēties un jārunā atklāti vienam ar otru. Jūs sacījāt, ka cilvēkiem nav pietiekama uzticēšanās komisijai. Es arī vēlētos pajautāt, vai jūs uzticaties Eiropas parlamentam? vai parlaments var dot tādu pašu garantiju, ka mēs neatkāpsimies, ja mēs atvērsim, piemēram, putnu un dzīvotņu direktīvu. Mums ir jāsāk uzticēties savstarpēji, un ja jūs neusticaties saviem kolēģiem parlamentā, nu nesāciet eh, vainot Džanni, mani vai Jurgenu, runāsim atklātu valodu un atvērsim visas grāmatas. Jā, Timermans kungs sniedza garantiju, un es sniedzu savu garantiju, bet ja jau ir šāda neusticēšanās, mēs nerīkosimies, kamēr nebūs pietiekam liela vienprātība par labu šādai rīcībai. Mēs runājam par īstenošanas trūkumu un īstenošanas eh, izmaksām. Es nerunāju par īstenošanas izmaksām. Es runāju par to, cik maksās tas, ka mēs neīstenosim likumdošanu, jo šādas izmaksas būs daudz lielākas. Mans arguments ir tāds, nestāstiet man par īstenošanas izmaksām, bet paskatīsimies, cik maksā tas, ka neīstenosim likumdošanu, jo šādas izmaksas vienmēr būs augstākas. Jā, ja, likumdošana, kas mums ir, dod rezultātu, politika dod rezultātu, bet redzot dabas situācijas ziņojumu, vides situācijas ziņojumu, arī vidusposmu pārskatīšanu, mums būs katram jāpasaka ziņojumi skaidri parāda, progress ir, bet progress nav pietiekams. Ja mēs turpināsim darbību tāpat kā līdz šim, problēmas būs nākotnē. Uh, Ja izlasot šos ziņojumus, mēs joprojām izlemam neko nedarīt. Tad jau tas vairs nebūs atkarīgs no manis, tas ir atkarīgs no mums visiem. Un visbeidzot, es jau pietičīnī kunga jautājumu atbildīja, atbildēja attiecībā uz daudzveidību, uz to, cik svarīgi ir ne tikai domāt par Eiropas dabu, jo gal galā, ja mēs runājam par daudzveidību, mēs nevaram ierobežot sevi tikai uh, Eiropas teritorijā, mēs varam runāt par Eiropas eh, bioloģisko daudzveidību vai Ķīnas vai ASV bioloģisko daudzveidību vai vidi šobrīd. Mums ir viena globāla vide, globālas problēmas, un mums ir jāroda globāli risinājumi. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai būs vairāk jāiesaistās globāli un jārisina šie globālie jautājumi. Paldies par atbildēm. Otrs rauns. Otrajā blokā mums ir deviņi deputāti pieprasījuši vārdu, bet mums nav vairāk par 12 minūtēm. Es lūkšu iekļauties vienā minūtē jautājumus un e, lūkšu komisāru atbildēt blokā uz visiem jautājumiem. E, Hanlīks Šerapirīk. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil uh, tegen de commissaris zeggen dat ik vertrouwen in hem wil hebben. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Es jau arī vēlējos norādīt, ka 2007. gadā Nīderlandē mēs tieši strādājam pie tā, lai Natura 2000 darbotos un skaidri noteikti, kuras ir tās sugas un arī aizsargam Amazonas un lauksamnieki atbalstīja šo ideju bet tātad mēs redzam, ka atkal jauni risinājumi jautājumi, piemēram, amoniaka jautājums. Un šobrīd, nu, tur lauksamnieki īstenībā vairs īsti nav gatavi to visu atbalstīt. Lauksamnieki Nīderlandē, nu, neseko tam, ko jūs sakat. Labi, jūs runājat par piemērotiem pasākumiem, kur ņemt vērā arī daži veidi vīdes pasākums un tam līdzīgi, bet, nu, gal galā par visu sanākā nolem tiesnesis. Un tur skaidri pateikts, ka vienmēr tāda vidēji kaitnieciska pasākuma ir jāizslēdz. Nu, tā kā arī manā reģionā īstenībā ļoti daudz brīnišķīgu piemēru un daudz piedalās, daudz laukusamnieku to atbalsta. Bet parasti viņam baksta un saka, nu, to nedrīkst, to nedrīkst. Bet, lai gan viņam pašam ir skaidri izstrādāt diezgan skaidra nostāja, un es gribētu, lai jūs nodošu savus veicienus Timermāna kungam. Chair, and thank you, Commissioner. Um, I just wanted to address the, the yawning. Jā, paldies, eh, Dāns kungs, tālāk izsakās. Ja es vēlētos tiešām, lai mēs norādītu precīzi, kāda ir realitāte un kāda ir teorija. Ja mēs skatāmies arī atsevišķie ziņojumi, piemēram, par mm, ieguvis rūpniecību, līdz ko īstenībā tas viss pareizi tiek īstenots, tas tiešām norošina skaidrību, noteiktību un vienotas noteikumus. Tādēļ kopīgi mēs varētu īstenībā strādāt, lai tiešām izveidos, ka ir saskaņot šī realitāte un prakse ar teoriju. Un lai būtu skaidrība par uz, uzņemto kursu un virzienu. Gelings kundze tālāk lūdzu. Paldies! Jā, es gribētu dzirdēt nedaudz papildus tomēr par lauksimniecību. Mēs šodien tieši uzklausījām vairāk arī lauksamniecības komitejas locekļus. Eiropa šodien nesagatavo, nespēj saražot pietiekami daudz pārtiks. Piemēram, mana valsts tikai spēja nodrošināt pusi no nepieciešamās pārtiks. Man interesē, kā komisija īstenībā to redz. Ko jūs domājat par šādu situāciju? Ja būs tā kā uh, dabas uh, stāvokļa ziņojums to tālāk paredz, tad man ir lielas bažas, kā īstenībā tad tas notiks. Arī zaļināšanas pasākumi. Vai tiešām tas izdosies, vai tas nav kaut kas pārāk vienkāršots? Vai nevajadzētu īstenībā pārorientēties un atbalstīt tieši tādu lauksaimniecību, kas ir daudz efektīvāka? Un labi, tad tieši atstāj vairāk teritorijas dabai. Vai arī mēs tātad būsim atkarīgi no citām pasaules daļām, lai viņi tad nodrošina mūsu pārtiku. Paldies. Tālāk varīs kungs. Paldies. Godātais komisār Valskungs. Uzstādīt jau mērķi 2010. gadā toreiz norādīja, ka Ņemot vērā vairākus faktors, mēs nesam spējuši ievērot visu uzstā, uzstādīto savu nosmērķi 2020. gadam attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Mēs redzam, ka īstenībā nu, ir samazinājuši valsts ekonomiskie rādītāji un reiz arī paralēli ir arī tiem tikai zaudējumi bioloģiskās daudzveidības ziņā bijuši. Tāpat ir papildus citas direktīvas - ūdens direktīva, dzīvotņu direktīva. Uh, un papildus zivsamniecības un lauksamniecības politikas. Kopīgie zaudējumi ir zināmi. Tas, kā tiek sadrumstalotas nabiskās dzīvotnes, eh, kā tiek pārāk daudz izmantoti dabas resursi, īpaši zivju krājumi, kā Eiropā ņem invazīvās sugas, attīstās urbānā vide un līdz to bioloģiskā daudzveidība samazinās. Kas būtu galvenie steidzamie risinājumi jautājumi? Vai nepieciešama kāda risinājuma Eiropas līmenī vai arī Tas jau nav runa par to, ka tikai dalībās sliktu īstenot. Jautājums ir, ko jūs domājat darīt? Eka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Man ir prieks tiešām redzēt jūs mūsu komitejā. Ir prieks dzirdēt, ka jūs vēlreiz atgādināt savus ambiciozos mērķus. Jūs klausoties, es varu jums uzticēties. Īpaši jūs runājat par labajiem un sliktiem lauksaimniekiem. Bet mums jāpadomā. Suga daudzveidība ir tieši apdraudēta lielā mērā lauksaimnieku dēļ. Un, savukārt, ūdeņos, okeānos tie ir zivsaimnieki. Un mēs te, nu, te nav iespējama pārmērīga piesardzība attiecībā uz lauksaimniekiem un zvejniekiem. Viņi, protams, nav gatavi atteikties no savām interesēm uh, vidas interešu aizsardzībā, un tieši tas pats notiek arī zivsēmniekiem. Jautājums ir, kad tomēr mēs varētu rēķināt zināmu laika grafiku? Tālāk jāvokungs. Paldies! Paldies, komisārkungs, ka jūs ieradāties šodien pie mums un godīgi, ka esat gatavs godīgi atvērtē sarunai. Šīs eh, dabas stāvokļa ziņojums skaidri atklāja to, ka Eiropas da, bioloģiskās daudzveidības rezultāts ir tieši atkarīgs no uh, citu likumu, saistīto likumu un direktīvu regulēju piemērošanas un īstenošanas. Tas jau ir skaidrs arī iepriekš. Uh, NV koordinātori uzskatīja, ka īstenībā šāda dabas direktīvas pārskats ir pilnīgi liels, liekas. Savukārt, tad mums nesaprotam, kāpēc komisija domā, ka vispār nepieciešams šāds pārskats, ko mēs saucam par šo fitnes pārbaudi. Junkers pamodās kā rītu un izdomāja, nē, redz, kā varētu tā pieķerties šai pārskatam. Otkārt, kā privātam sektoram vajadzētu saprast, ka zaļā ekonomika ir nākotnes ekonomika, bet kāpēc gan būtu jāsāk ar pārskatiem? To es nesaprotu. Un treškārt, manuprāt, jūs te atverat Pandoras lādi. Padomā tikai kādu veidu labēšanu tūlīties vaļā, kas saistās viss arī ar dabas direktīvu. Tas ir ļoti bīstams solis. Eikundze, jāpaldies. Paldies, komisāra kungs, un vēlētos labprāt uzdot jums šādu jautājumu. Arī man zināms tāds tagad apjukums. Mēs redzam, ka īstenībā situācija pasliktinās. 77% dzīvotņu nav ievērot visi tie standarti, kas vispār notiek dzīvotņu direktīvas standartiem. Un tas skar ļoti daudz sugas. Sanāk, ka mēs ir kā pieņemam, ka, nu, tā vienkārši ir, ka standarti samazinājušies un tad to jāsadzīvo. Bet man būtu jautājums. Vai tad attiecīgi taisītās politikas, kā, piemēram, lauks, zemes izmantošana? Tur sanāk, ka, manuprāt, visvairāk koncentrējas tieši uz šo urbānu izmantošanu. Vai tad mēs nebaidāmies, ka pazaudējam visus tos labos rezultātus, kurus mēģinām panākt? Tajos dažos gadījumos, ka mums tomēr izdevās panākt kaut kādu pagriezienu punktu un atkal tādu pozitīvu dinamiku. arī zemes izmantošanas un aizsardzības soļi bieži vien tiek atcelti tikai ekonomikas spiedienu rezultātā. Un vēl par daudziem pārkāpumiem, kas tiek konstatēti. Ir uzsākts vairākas pārkāpuma procedūras, mēs esam saņemuši daudz lūgumrakstus lūgumrakstu komitejā, kas nopietni signalizē, ka pilsoņi seko šiem jautājumiem. Es būtu pateicīgs par jūsu komentāru. Konī Langens kundze. Paldies. Priekšsādātāji, vēlas kungs, komisārkungs. Mēs redzam tā tie pārbaudīt vēlreiz visā Eiropas vides direktīvas. Kopumā es esmu par šādu izvērtējumu. Ja šis refit nozīmē, ka mēs samazinām birokrātiju, un panākam to, ka visās dalībvalstīs tas reāli tiek ieviests, nu tad tas ir tiešām apsveicama ideja. Bet refit nevar izmantot, lai atkal mm, aizmuguriski samazinātu aizsardzības līmeni. Vai arī ar vien tolerētu šādu nepilnīgu tiesību ievērošanu un prasību ievērošanu dalībvalstīs. Tādēļ man interesē, jūs kā vicekomisārs, kā jūs plānojat nodrošināt, ka netiks uh, vājināt likumdošanas prasības un ka tiešām tad samazināt administīvo un birokrātiju? Paldies! Meliora kundze. Jā, paldies priekšsādātāji. Prieks jūs redzēt šeit komisāru. Par lauksamniecību. Lauksamniecība tiešām nopietnā joma kur Eiropas ietvaros mēs redzam, ka ir um, tiek tērēt ļoti daudz naudas. Man būtu jautājums, kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka zaļināšanas pasākumi tiešām nodrošinās bioloģisko daudzveidību un to sekmēs. Nu, piemēram, līdz šim ir skaidri noteikts 15. mais, un tad, piemēram, atmetas zemes atkal var sākt izmantot. Un ko es redzu? Pie manas mājas durvīm tas notiek. Kas tur atmetas gados ir atjaunojusies kā bioloģiskā daudzveidība un kas pēkšņi tiek iznīcināts. Es domāju, ja to nedaudz pārbīdītu šo 15. datumu, tad jau īstenībā daudz tur izšķiltos un aizlidot, un tas būtu liels iegūms. Komisāra kungam tiešām ir tiešām jādod sev projām. Uh, un es dodu viņam iespēju tā atbildēt, varbūt tad varbūt atsevišķi apkopojot jautājumus, ņemot vērā jūsu laika ierobežojumu. Jā, paldies, Dievs, atbildes kolēģiem no Nīderlandes atkārtošu kā tev reizi. Es jums piekrītu, tieši kā teicu iepriekš. Mēs nevaram kaut kādā veidā vispārināt un teikt, ka viss lauksaimniecība ir draudzīga vai viss ir kaitīga. Tāpat arī par zivsaimniecību un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies, mēs tiešām varam skaidri diferencēt iegūmus un zaudējumus. Un kāda ir atbildība? Tanskungs. Jā, realitāte un teorija. Šie ziņojumi. Kur mēs runājam par dabas stāvokli? Tie ir zinātniski pētījumi, Tas tieši atspoguļoja šādu uztveri, un tad, kad mēs tālāk runājam par turpmākajiem soļiem, rīcību politiku izveidi, pieņemam lēmumus, mēs tad varam balstīt jau šādiem zinātniskiem ziņojumiem, nevis tikai viedokļiem. Es domāju, ka tas ir jānodēļ fakti un viedokļi. Gerlings lūdzu, jā, lauksaimniecības jautājums. Un, um, ja mēs skatāmies lauksaimniecību, proti, pat par sevi, eh, es tomēr arī piekrist jums, jo tieši tā ir, ka šodien mēs nesamērām pārtiku pietiekam apmērā, bet mums ir izvēle. ir tā, ka mēs no 80% pārtiks iegūstam no 30% pieejamiem resursiem uz šīs planētas. <clears throat> Tas nozīmē, ka mums ir, protams, jāizmanto arī okeāns. Un uh, mēs nevaram vienkārši turpināt kā ierasts, izmantot tikai laiks uh, augstu un zemi. Tagad mēs esam 7 miljardi iedzīvotāji, tālāk 9 miljardi. Un kā gan ir iespējams to visu pabarot, ja mēs ne arvien intensīvāk ne, neizmantotu visu mūsu mm, un līdz to radītu spiedienu uz bioloģisko daudzveidību. Tas ir tā, tas starptautiskā mēroga jautājumi arī par labāku jūras resursu pārvaldību. Jo jūras resursi var kāpot kā arī pārtikas ieguves resursi, kā enerģētikas uh, resursi, izaugsmas resursi. Bet lūk, tie tieši nepieciešams jūsu ieguldījums. Man liekas, mēs vēlamies visiem pateikt, tālūk arī ir vidas atbildība. Tādēļ es nāku pie jums, lai mēs varētu nākotnē runāt un meklēt atbildes uz šādiem jautājumiem par mūsu atbildību pret vidi. Mums jārunā par ilgspējīgu ekonomiku, lauksaimniecību, turismu, zivsaimniecību, tam visam jābūt ilgspējīgam. Un ja tas nav ilgspējīgs, tad tas, eh, tas izbeidz. Ir jābūt ilgspējīgai zivsaimniecībai un lauksaimniecībai. Par izaicinājumiem. Nu, ziņojumi, protams, par to visu precīzi runā. Jautājums ir, kā to īstenot. Tas vienmēr nopietns izaicinājums. Ja mēs tomēr redzam ziņojumā, uzskaitīt vairāk arī šādi precīzi izaicinājumi bioloģiskai daudzveidībai. Un tad tieši trīs galvenokārt ir paši, pirmkārt, lauksemniecība, kas ir aptuveni 25% rada spiedienu uz bioloģisko daudzveidību. Un šie trīs kopā veido vairāk nekā 50% no visiem apdraudējumiem. Tādēļ mums jāuzlabo līdzinājā likumdošana. Bet ja mēs vēl papildus runājam par visiem, pārējiem apdraudējumiem, ka mums ir jāpievērš uzmanība, kas varbūt nebija aktuāla vakardien. Tā kā laika grafiks ir nostādīts, un tas ir līdz 2020. gadam. Mērķa sasniegšana nenozīmē, ka mēs varam sākt rīkoties tikai 20. gadā. Dīžīnsmā jau šat tur mēs esam nokavējuši rīcību. Jārīkojas ir tagad. Mērķu uh, sākot atskaits punkts paliek 20. gads. dabas direktīvas. Jā, jau šobrīd mēs panākam zināmu rezultātu, es to visu neatkārtošu, ko teicu. Un šī fitnes pārbaude. Nozīmē to, ka konsultācijas turpinās. Iespējams, ka mēs nekā, no nekā neatsakāmies, bet mēs turpinām konsultācijas. Un tad mēs paskatīsimies, vai kaut ko nepieciešams pārskatīt. Tālāk par lauksamniecības zemes izmantošanas politiku. Par visiem saistītiem lēmumiem. Nu, mēs redzam, ka tas tieši ietekmē bioloģisko daudzveidību negatīvi un tam ir jāpievērš padziļināta uzmanība. Par to, ka samazināt biokrātiju un par to, ka dalībvalstu visu to īsteno, tieši tāds ir. Jautājums jau nav par mērķiem. Mērķi ir skaidri. ir jāatrod gudrāki veidi, kā šos mērķus sasniegt. Tādēļ mans aicinājums strādāsim kopā, sadarbosimies. Tādēļ arī šodienas parlamenta balsojums, attiecīgi komitejā, jūsu balsojums tieši par cirkulāru ekonomiku, manuprāt, ir ļoti nopietns signāls un iedrošinājums, kā mēs virzamies uz kopīgo mērķi. Paldies, ka uzklausījāt mani un paldies, ka devāt iespēju uzklausīt jūs. Jā, ja, paldies, ka jūs atnācāt. Viens minūtes pārtraukums, lai komisāra kungs varētu atvadīties no mums, un tad turpināsim to līdz ar nākamo darbu kārtības jautājumu. So we'll talk about November. Okay, okay. okay.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 Okay, dear colleagues, we can... Godātie kolēģi, varam atsākt mūsu sēdi. Un nākamais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar ECDC un PVO pārstāvjiem par vakcināciju. Vispirms mēs uzklausīsim abu mūsu viesu uzstāšanās un pēc tam dosim vārdu arī komisijai, lai uzklausītu komisijas viedokli. Pēc tam apspriedīsim šos jautājumus deputātu vidū, kurš no jums vēlas sākt. Vispirms Kečpalkungs no ECDC, un pēc tam mums mainīsies runātāji. Paldies, priekšsādātāji! Es pateicos visiem, kas ir palikuši zālē, lai klausītos šo svarīgo informāciju. Tātad gribu teikt trīs lietas. Vakcīnas ir ļoti efektīvas, drošas un Eiropā mēs nevakcinējam pietiekam lielu iedzīvotāju skaitu, lai sasniegtu tos mērķus, ko būtu iespējams sasniegt. Uh, mm mūsdienu medicīnas un uh, vakcīnu pieejamības laikmatā mēs aizmirstam, cik smagas ir tās slimības, ko var novērst uh, vakcinējot. Es gribu jums, uh, jūs iepazīstināt ar Maksi šo zēnu, kurš 2004. gadā bija laimīgs un vesels, un diemžēl nebija vakcinēts. Viņš saslima ar masalām, kas izraisīja nopietnas komplikācijas. Tas bija ļoti smags encefalīts, un šeit jūs redzat, kā stāvoklī viņš bija 2012. gada oktobrī, un drīz pēc tam viņš, diemžēl, nomira. Un, uh, Tas nozīmē, ka šīs slimības uh, var izraisīt nāvi, var izraisīt ļoti nopietnas komplikācijas. Un uh, pat šomēnes man mums iznācās saskarties ar ļoti smagu difterijas gadījumu sešus gadus vecām bērnam Spānijā, kurš arī nebija vakcinēts. Tātad šīs infekcijas slimības var būt ļoti smagas. Un uh, uh arī bija uh, ļoti grūti pieejami ārstniecības līdzekļi difterijas ārstēšanai antitoksīns. Un uh, mums ir jāapzinās, ja nekas nemainīsies nākotnē, tad mums var pietrūkt arī antibiotiku, un tādēļ vakcīnu loma vēl vairāk pieaugs šo slimību profilaksē. Kā jau es teicu, vakcīnas ir ļoti efektīvas. Šie grafiki rāda, kāda ir situācija attiecībā uz masalām, masaliņām un um, epidemisko para, paratītu. Šo slimību izplatība ir ļoti strauji samazinājusies pēc vakcīnu ieviešanas. E, man nav neviens cits piemērs prātā, kur pēc pāris gadiem tik ievērojami ir uzlabojusies iedzīvotāju veselība. Eh, ir eh, eh, ne tikai ļoti rēti gadījumi, kad bērni saslimst ar masalām, epidēvisko parotītu un masaliņām, bet tas arī nozīmē, ka ļoti reti ir arī nopietnu, kaut arī varbūt reti sastopamu smagu komplikāciju gadījumu, kā piemēram uh, encefalīts, kas tika pieminēts, tāpat dzirdes uh, traucējumi, pankreatīts un citi smagi komplikāciju gadījumi. Tātad tas nozīmē, ka arī sabiedrības veselību tas ļoti ietekmē. Šīs vakcīnas arī ir ļoti drošas. Gadu gadā ir bijuši tādi uh, pānikas, sabiedriskās pānikas gadījumi, mm, kad tika apšaubīta šo vakcīnu drošību, konkrēti masā leptēmskā parotīt masaliņu vakcīnas. Tagad viss šī informācija ir pilnīgi atmaskota, ka tā, tās ir bijusi falsificēta informācija, uzticība vakcīnai ir atkal atjaunojusies un vakcinācijas īpatsvars ir pieaudzis. <coughs> Tātad mūsu rīcībā ir šie medikamenti, kas ir droši un efektīvi, un tomēr mēs neesam sasnieguši izvirzītos sabiedriskās veselības mērķus. Uh, piemēram, attiecībā uz masalām bija paredzēts tās izskaust Eiropā līdz 2010. un 2015. gadam, diemžēl tas netika sasniegts. Vai mums izdosies šo mērķi izpildīt 2020. gadā? Un attiecībā uz masalām problēma ir tāda, ka uzliesmojumi ir konstatēti uh, Vācijā kur uh, pat ir uh, mazs bērns uh, nomiris no masalām, bet mēs arī konstatējam šos uzliesmojumus pie Eiropas robežām, poliomielīte uzliesmojumi Sīrijā, masalu tuberkulozes uzliesmojumi Ukrainā, kas lie, rada lielu apdraudējumu sabiedrības veselībai. kādēļ mēs neizpildām izvirzītos mērķus. Viens no galvenajiem iemesliem ir uh, neusticēšanās vakcīnām. Gan uh, sabiedrība, gan uh, speciālisti šaubās par to, uh, vai vakcīnas tiešām ir efektīvas, tāpat ir uh, šaubas par to drošību, un citreiz vienkārši ir nav ērti pieejams šīs uh, vakcīnas un vakcinācija. Mēs esam veikuši nesen pētījumu un konstatējam, ka galvenie faktori šeit ir nepamatots bailes uh, no vakcīnām, un arī tas, ka mediķi nepietiekam piedāvā iespējas vakcinēties. Vēl viens iemesls, kādēļ mēs ne, nesasniedzam izvirzītos mērķus, ir tas, ka ir uh, Uh, tādas iedzīvotāju grupas, kas uh, nav sasniedzamas, kurām nav iespējams sniegt uh, šos pakalpojumus. Šeit ir nelegālie imigranti, romi un cilvēki, kas pastāvīgi pārvietojas, kam nav pastāvīgs darba vietas. Tātad tā ir sociālā iztumšana, iztumtība, nabadi, nabadzība. Šie faktori. Mums ir arī ECDC rīcības plāns attiecībā uz masalām un masaliņām, lai šīs uh, slimības izskaustu. Mēs izvērtējam, kādi pasākumi darbojas, lai sasniegtu arī šīs iedzīvotāju grupas. un kad mēs būsim šīs metodas konstatējuši ar vietējiem, vietējo iedzīvotāju grupām, kas ir grūti sasniedzams, mēs varēsim arī pievērsties migrantu populācijai, kuras īpatsvars Eiropā arvien pieaug. Treškārt. Ir arī grūtības ar vakcīnu piegādi Eiropā mēs konstatējam grūtības attiecībā uz vakcīnu iepirkšanu, it īpaši attie, garāklēpas vakcīnai. Gadrīz trešā daļa Eiropas Savienības dalību valstu konstatē šādas grūtības, un iemesli ir ražošanas procesa problēmas un arī pieaudzis pieprasījums pēc vakcīnām, jo ir ja ieviestas obligātas vakcīnas, tā skaitā grūtniecēm pirmajos grūtniecības mēnešos, un tagad tiešām drauda uh, pietrūkt uh, garāk lepus vakcīnas Eiropā. Tāpat ir fakts, ka trīs no deviņiem lielākajiem gripas vakcīnu ražotājiem ir pārtraukuši uh, šo vakcīnu ražošanu. Ko dara ECDC? Mēs īstenojam daudz disciplīnu pieju un mēs gatavojamies reaģēt uz padomas secinājumiem par imunizāciju. Tālāk mēs arī sagatavojam informācijas metodes par to, kā pārliecināt šīs ša, grupas, kuras šaubās. Mēs arī veicinām pieredzes apmaiņu par vakcinācijas programmām un Tāpat mēs arī eh, cenšamies nostiprināt profilaktiskos pasākumus. Ko varētu vēl vairāk darīt Eiropas Savienības līmenī? Es jau aiztiedzos priekšā padomas secinājumiem, bet 2011. gada uh, padomas secinājumi ir joprojām aktuāli mums ir jāatbalsta Eiropas Savienības līmeņa eh, projekta attiecībā uz šo nevēlēšanos vakcinēties un eh, grupām, kuras eh, nesaņem šo palīdzību. Un tāpat ir jārīkojas gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Mums ir izstrādātas ECD vadlīnijas un mums ir jā jākonstatē vājās vietas, lai varētu šo situāciju uzlabot. Paldies par uzmanību. Thank you to you and now... Paldies. Tagad dodam vārdu nākamajam runātājam Bertolīni kungam no. Pasaules veselības organizācijas. Pateicamies Laviekungam par to, ka mēs esam uzaicināti Eiropas parlamentā runāt par vakcināciju. Tas ir viens no uh, rentablākajiem un efektīvākajiem um, pasākumiem sabiedrības veselības uh, jomā. Uh, Mans kolēģis jau pieminēja šos uh, jautājumus, bet es gribētu vairāk pievērsties e, PVO piedāvātajiem pasākumiem sadarbībā ar dalību uh, valstīm, uh, arī reģionālā aspektā. Mēs zinām, ka vakar vakcinācija ir viens no efektīvākiem sabiedriskās veselības saglabāšanas instrumentiem. Un tāpat ir izdevies pēdējo desmit gadu laikā uh, izskaust uh, tādu slimību kā uh, bakas, kas bija ļoti um, bīstama slimība. Un tagad mēs arī strādājam atsevišķās valstīs, lai pilnībā izskaustu poliomielītu, kas arī ir ļoti smaga slimība. Bet eh, ir arī vairāki apsvērumi, kas pamato to, kādēļ ir jāvakcinējas. Tātad, lai pasargātu eh, katru individu pret eh, šīm slimībām, kas ko ir iespējams novērst ar vakcīnām, tas ir ļoti eh, arī eh, rentabli, piemēram, 13,8 miljoni nāves gadījumu ir novērsti vakcinējot uh, cilvēkus pret masalām Eiropā. Yeah Šeit jūs eh, redzat eh, datus par nesenu pētījumu, kas publicēts Lancetē par vakcināciju pēc cilvēka papilomas vīrusu. Ir aprēķināts, ja vakcinētu 58 miljonus 12 gadīgu meiteņu 179 valstīs, varētu novērst 690 tūkstošu gadījumu eh, dzemdas kakla vērš, vēža gadījumu un uh, uh, glābt 420 tūkstošu dzīvību. Un kopīgās izmaksas uh, šeit ir 4 miljārdi uh, ASV dolāru, bet salīdzinot ar uh, ārstēšanas izmaksām, uh, šīs, uh, šī summa ir neliela. Tātad šeit ir ļoti rentabla šī attiecība. Šeit jūs uh, redzat grafikā pārskatu par uh, vakcinācijas līmeni Eiropā. Šeit jūs uh, redzat uh, dažādus rādītājus. Mērķis ir 95% pārklājums attiecībā uz masalu vakcināciju. Francijā šis līmenis uh, Eh, ir 67%, eh, bet ir citas valstis, kuras ir ļoti tuvu izvirzītajām mērķim. Bet šeit jūs redzat tomēr liels atšķirības. Lai eh, šos trūkumus novērstu, ir jāpārvar vairāk iedzīvotāju grupu nevēlēšanās vakcinēties. Uh, kaut arī ir tiešām fakti, kas apliecina, ka vakcīnas ir drošas un efektīvas. Šeit jūs uh, redzat uh, šo atsauktā falsificētā pētījuma rezultāts, kurā tika apgalvots, ka uh, vakcinācija var izraisīt autismu. Tātad jūs šeit redzat, ka masalu imunizācijas līmenis apvienotā karalistē pazeminājās un vajadzēja desmit gadus, lai atgūtu šo uh, zaudēto laiku. Un uh, vajadzēja tam veltīt laiku, pacietību un bija jāsniedz informācija iedzīvotājiem. Šeit jūs redzat grafikā, kāda ir situācija Itālijā ar uh, vakcināciju pē, pret grīpu vecumā grupā virs 65 gadiem. Jūs uh, redzat, ka 2009. 10. gadā līdz uh, Eh, pēc 2010. gada šis vakcinācijas līmenis no 69% ir pazeminājies līdz eh, aptuveni 50%. Tas izskaidrojams ar to, ka tika izplatītas baumas par to, ka vakcinācija ir izraisījusi gados vecu cilvēku nāvi. Tātad, eh, šād, tātad šādas baumas var ietekmēt ne tikai jaunā, jaunāks cilvēks, bet arī gados vecs cilvēks. Uh, šeit uh, uh tika pieminētas epidēmijas, kas uh, rodas dažādu iemeslu dēļ un tādēļ, ka ir nepietiekams vakcinācijas līmenis. Protams, šīs uh, slimības nav novērstas uz mūžīgiem laikiem, ir jāturpina rīkoties, ir jāizteno profilakse. Un um, it kā nav nekādu jaunu ziņu, ja vakcinācija tiek veikta efektīvi, neviens nesaslimst un nekas par to netiek runāts, un līdz ar to sabiedrības uzmanība netiek pievērst šiem jautājumiem. Un mums ir šī problēma atbilstoši jārisina ar uh, informācijas sniegšanu un komunikāciju. Tātad eh, attiecībā uz masalām arī ir bijusi tāda situācija, ka eh, nevakcinējot šo saslimšanas gadījumu skaits strauji var pieaugt. Šeit jūs redzat dažādu slimību uzliesmojumus, kā tie ir atspoguļot presē. Jau tika pieminēts, ka masalu izskaušanas mērķis uh, attiecībā uz Eiropas Savienību ir uh, paredzēts tās izskaust 2020. gadā, bet šajā a, uh, kartē jūs redzat sarkanā krāsā iekrāsot tās valstis, kur masalas vēl ir endēmiskas, tātad tā ir Eiropas centrālā daļa, a, Krievija, Turcija, tad šī slimība vēl ir diezgan izplatīta virknē valstu. Eh, PVO ieteica vakcīnu sarakstu Ne visas no šīm vakcīnām ir ieviestas arī visās Eiropas valstīs. Šeit jūs redzat, kuras valstis ir ieviešas šos pneumokoku vakcīnu, šeit redzat valsts rotavīrusu vakcīnu un šeit uh, cilvēku papilomas vīrusa vakcīnu. Šī aina ir ļoti heterogēna, neviendabīga. Un arī šis vakcinācijas līmenis dažādās valstīs ir atšķirīgs, līdz ar to vīrusi arī cirkulē. Un uh, tas notiek arī tad, ja vakcīnas ir ieviestas, ne, bet netiek pilnībā pielietotas. Šeit ir uh, Jūs redzat uh, Eiropas vakcinācijas rīcības plāna apstiprināšana 2014. gadā ir paredzēts Eiropu padarīt par uh, teritoriju, kur uh, nav izplatītas uh, slimības, ko var novērst ar vakcināciju. Es neiedziļināšos detaļās, bet šeit ir noteikti seši mērķi, piemēram, uzturēt uh, uh, no poliomielīta brīvu statusu vai arī visām valstīm uh, noteikt vakcināciju kā prioritāti uh, sabiedrības veselības jomā, tāpat arī Eh, skaidrot, cik svarīga ir eh, imunizācija un vakcīnas un visbeidzot visu dalību valstu apstiprinātais rīcības plāns Eiropā un tā skaitā Eiropas dalības valstīs. Tātad mūsu ieteikumi nav saistoši, bet tie ir um, tomēr būtiski Un šeit eh, jūs redzat vēl tie, eh, ir uzskaitīti izaicinājumi, kas jāpārvar. Tā tad ir valstis, kurās vienkārši trūkst eh, apņemšanās, tāpat tru, ir arī imunizācijas deficīts Tāpat uh, ir šaubas par vakcīnām un atteikšanās vakcinēties, kas mums ir jāpārvar, mums ir vai, jānodrošina plašsaziņas līdzekļu atbalsts. Plašsaziņas līdzekļiem ir mūs jāatbalsta, plašsaziņas līdzekļi ir jāiesaista diskusijā. Uh, Un, protams, vakcinācija nav nekādas uh, tādas uh, satriecošas jaunas ziņas, bet mums ir jāatspēko arī uh, maldinoša informācija, kas cirkulē. Svarīgi ir integrēt vakcināciju uh, Uh, veselības aprūpas sistēmas mehānismos ir uh, valstis, kur minoritātēm, migrantiem nav pieejama vakcinācija, bet tas būtu veids, kā mazināt uh, vīrusu apriti, un tāpat arī ir nepilnības uh, pāraudzībā un uh, uzskaits sistēmā. Paldies, un tagad varam dot vārdu komisijai. Adamsas kundzi, kas ir nodaļas vadītājas vietniece. Um, paldies, ka esat šeit un varat uzniegt mums savu viedokli. Jā, paldies par šo uzaicinājumu un sākumā vēlos uzsvērt, ka mūsu komisārs Andriu Kaitis ir piešķīris ļoti augsti prioritāti vakcinācijas eh, jautājumam, tas viņam ir ļoti svarīgs un mans, mani kolēģi jau pieminēja, ka Potēšana ir eh, ļoti eh, efektīvs rīks un arī ļoti izmaksziņā izdevīgs rīks un ir ļoti eh, labas un efektīvas vakcinācijas programmas izstrādāt, kas ir redzams jau. Ir arī zinām izaicinājumi. Viens no šiem izaicinājumiem ir saistīts ar to, ka Politika ir jāuzņemās atbildība vakcinācijas programmu izstrādē un efektīvā īstenošanā. Tāpat ir arī skaidrs, ka vakcinācijas pozitīvai eh, vērtībai ir jātiek izskaidrotai pozitīvā gaismā. Un es vēlos uzsvērt, ka vakcinācija, protams, ir dalība valsts atbildībā, bet ko komisija var darīt šajā jomā, ir sniegt atbalstu dalību valstīm, un to mēs darām organizējot pasākumus, veicinot informēšanu, varam finansēt pētījumus par šo tematu un informēt par situāciju. ECDC darbs ir ļoti svarīgs, kas var uh, Eh, atbalstīt mūs ar saviem novērojumiem un padomiem dalību valstīm. Tas, ko mēs vēl darām, ir apspiežam ar eh, dalību valstīm saskaņā ar 1082 eh, lēmumu par nopietniem pārobežu veselības draudiem. Varam komitejā apspriest to, kad PVO paziņoja, ka poliomielīts ir starptautisks drauds. Uh, Nu, tad jebkādi draudi starptautiskā līmenī vienmēr e, tiek skatīti no tāda aspekta, kā dalību valstīm koordinēt savu rīcību. Tāpat ar, arī aprīlī pārunājām ar e, dalību valstīm situāciju, kad trūka vakcīnas, piemēram, garājas kleps tik pieminēts. Ko mēs vēl darām? sniedzam informāciju par īstenošanas gaitu, piemēram, attiecībā uz padomes rekomendācijām. To mēs esam eh, darījuši arī gripas gadījumā. Diemžēl ne visas dalību valsts ir sasniegušas savus mērķus, un aptvērums ir kopumā vērtējums kā zems ar šo darbu dokumentu mēs centāmies ieskicēt nākamos soļus un prezentēt idejas par to, kā uzlabot situāciju. Šajā kontekstā mēs e, organizējām pasākumu šogad aprīlī ar interesēto pušu dalību, kur mērķis bija savest kopā iesaistītās puses un dalību valstis, skatīties, ko mēs varam darīt, ko viņi var darīt, lai palielinātu eh, aptvērumu vakcinēšanai. Un viens no rezultātiem bija secinājums, ka nepieciešams politikā uzņemties atbildību, dalību valstīm ir jāuzņemās saistības, uzlabot vakcinācijas aptvērumu, izveidot nacionālos ietvarus, noteikt noteikumus, noteikt atbildīgās puses un izveidotu nepārtrauktu piegādes līniju, nu, respektīvi noteikt politiku, īstenot vakcinācijas programmas, piegādāt vakcīnas, veikt uzraudzību par to, cik efektīva ir vakcīna un veikt arī pārskatīšanu, kuros uh, gadījumos eh, ir konstatēts kādas neatbilstības uh, vai trūkumi. Vēl viena lieta, kas tika pieminēta, ir komunikācijas aktivitātes. Tās ir jāstiprina gan politikas veidotājiem, gan arī veselības aprūpas profesionāļiem, jo viņiem šeit ir ļoti būtiska loma. Protams, arī sabiedrība ir jāinformē par to, cik svarīga ir vakcinēšana. Ņemot vērā visus šos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, mēs atzinīgi vērtējam to, ka padomu pagājušā gada decembrī pieņēma padomas secinājumus, jo tas vienmēr ir veids, kā piesaistīt uzmanību kādam tematam, un šeit secinājumos ir prasīta ciešāka sadarbība un nacionālo vakcināciju programmu uzlabošana. Komisija un dalību valstis tiek aicinātas sadarboties lai izstrādātu kopīgas rīcības programmas, apmainīties ar labāko praksi un uzlabot arī vakcinācijas darbību uzraudzību. Kečbol kungs jau minēja, uzraudzībā un atgriezeniskajā saitē ir atsevišķas problēmas. Atsevišķās jomās mēs nezinām, kā veicas ar vakcinēšanu. Tas, ko mēs šobrīd darām, balstoties uz šiem padomu secinājumiem, ir skatāmies, kādā veidā mēs varam stiprināt eh, dalību valstu rīcību un tāpat arī kā sasniegt PVO mērķus attiecībā uz vakcinācijas plānu Eiropai īpaši cenšamies mudināt dalību valstis apmainīties ar informāciju, apmainīties ar datiem un um, paraugu praksi un aicināt viņas pievērst lielāku uzmanību programmu uzraudzībai. Paldies par uzmanību un, protams, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies par jūsu prezentāciju. Tagad vēršos pie parlamenta deputātiem. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu? Kadenbachs kundze, lūdzu. Jā, paldies. Tas varbūt mazāks, jau, mazākā jautājums, vairāk kā paldies, jo pēdējos gados par vakcinācijām un tīpaši vakcinācijām bērniem mēs esam rīkojuši vairākus pasākumus kopā ar ECDC, PVO un komisiju. Un es domāju, ka no šīs puses mēs tiešām eh, esam daudz darījuši lai tā e, šīs veiksmes tās, kas pats sev kaitē, varētu teikt, e, daudz kas ir tik pieminēts šodien. Iemesli, kā, kāpēc ir šī mazinātā uzmanība vakcinācijas draudiem, ir tas, ja jau tas darbojas, mēs to neredzam. Mēs to redzam sabiedrībā tikai tad, ja tā, tās lietas nedarbojas. Uh, Diemžēl mēs virzamies šobrīd tajā virzienā, ka tas atkal kļūst redzams. Mans jautājums ir pretējs līdz ar to. Kādu uzdevumu jūs saskatāt mums, kā deputātiem, ko mēs e, varam darīt, lai atbalstītu jūsu darbu? Manuprāt, e, mums ir viens kopīgs mērķis, respektīvi panākt, lai vakcinācija, kas mums parāda, ka mēs varam izglābt ne tikai veselību un dzīvību, bet arī laikos, kad ekonomikas izaugsme, ekonomikas eh, nozīmība tiek izcelta, ka lai mums būtu pietiekami materiāli un dati, lai mēs varētu katrā vakcinācijas gadījumā pastāstīt, ko tas mums dod, ja mēs panāksim prasīto vakcinācijas līmeni dalību valstīs. Ja mēs e, spēlējamies tie ar skaitļiem, tad šobrīd tas politikā diemžēl tiek labāk saprasts nekā tad, ja ir vispārīgi runa par pozitīvu ietekmu uz veselību. Tāpēc mans lūgums būtu sūtīt mums vairāk materiālus nekā līdz šim, piemēram, HPV, cilvēku papilomas vīrusu gadījumā, lai mēs saņemtu par vakcinācijām vairāk informācijas. Paldies! Ekaut kungs! Paldies priekšsēdētāji! Paldies par šo garo reklāmas klipu par eh, vakcināciju. Jāprasa gan izvēl, kurš to sponsorē. Kas, ko es tiešām vēlētos zināt, ir šis spiediens uz vakcinācijas veikšanu. Protams, ka ir arī kritika, ir arī bažas uh, sabiedrībā, uz ko ir jārēģē. Un um, nosaucot to par uh, vilcināšanos vakcinēt un organizēt tādu kampaņu pret to, liekas, ka jūs neuztarat šī kampaņu, šo attieksmi nopietni. Uh, Jā, jūs parādījāt vienu piemēru, kur bija pilnīgi skaidrs, bet ir arī citas bažas, un kā jūs uz to reaģēsiet, piemēram, eh, vakcīnu pret, eh, pret kartazilu, un eh, ko jūs darīsiet, lai panāktu, ka tiek izstrādāts arī alternatīvas, lai nav tā, ka mēs uh, Eh, virzamies uz priekšu, kur jūs sakat, eh, sabiedrībai nav taisnība, internetam nav taisnība, bet kā jūs strādāsiet, pie, lai rastu drošākas alternatīvas, un tur es neko nedzirdēju, piemēram, ir sūdzība, kā kardazila ir iekšā alumīnijas. Eh, un jautājums tad, kā, kādas alternatīvas tur ir būt, un tur es neko nedzirdēju. Tālāk vēl, vēl kas man kaitina. Neviens no runātājiem nerunāja par situāciju Grieķijā kur mēs redzam, ka infekcijas slimību uh, izplatība palielinās šobrīd. Un ECDC, piemēram, un citām iestādēm par to būtu vismaz jāinteresēs, kā mēs varam nodrošināt, ka problēmas Grieķijā nepadara situāciju sliktāku. Un es tikai dzirdu, jā, runa ir par vakcīnas, mums tur jāveicina tās, jāpopularizē, bet ir arī citi jautājumi, kas ir jārisina Un tāpēc ir svarīgi, lai tādas iestādes kā ECDC norādītu, ka šāda veida problēmas, kā piemēram Grīķijā, ir jārisina. Ne tikai pasakot to, ka mums vairāk vairāku vakcīnas, bet ir jābūt arī citiem risinājumiem. Demes Makerkungs. Jā, man ir divi īsi jautājumi. Es dzirdēju to, ka ar vairāk vakcīnu ražošana radušās problēmas. Kādēļ tās radušās? Ekonomisks problēmas, praktiska problēmas, kāda veida problēmas tās ir? Otrs komentārs. Jūs runājāt par vairāku lipīgu slimību izplatību pie mūsu ārējām robežām, tik pieminēt Ukraina. Un man tas rada bažas. Es vairākas reizes esmu devies uz šo valsti, runājis par tuberkulozi, eh, paliomielītu, masals. Eh, arī ir aktuāls jautājums, un tur valsts var, var sabrukt, un tās būtisks problēma ne tikai Ukraiņiem pašiem, bet arī mums. Uh, saprotot, ka tas ir mazāk kā trīs stundas ar lidmašīnu no šejien, lai aizlidot līdz Kievai. Ko mēs darīsim šajā jautājumā? Paldies, Grotas kungs. Paldies. Manuprāt, ir arī skaidrs, um, kāpēc mēs organizējam šo pasākumu šeit. Mums ir caurumi vakcinācijas tīklā Eiropā, tā skaitā manā dalību valstī. Uh, Un arī šī nevēlešanās vakcinēties izplatās vairāk un sazvērestības teorijas, eh, ka labāk ir nevakcinēt bērnus. Jūs to arī labi parādījāt, kādas ir situācijas ar atsevišķiem pacientiem. Bet 2013. gadā mēs pieņēmām direktīvu par eh, pārobežu veselības draudiem 1028. 1082. Eh, eh, direktīva. Cik lielā mērā tad komisija, jūsu aģentūra un arī EMA eh, ir uzlabojuši koordinēšanu? Kas ir ticis izdarīts šajā jomā, lai mēs labāk varētu rīkoties šajā jomā? Kas attiecas uz vakcināciju? Protams, ka var atskatīties no vainas un teikt, jā, tā ir dalībvalstu atbildība, Vai ir arī nevēlešanās no PVO un arī no varbūt aģentūra puses šajā jomā virzīties uz priekšu? Un ja tā tas ir, tad kas ir jādara, kāda nākamie soli, soļi, lai tas tiktu īstenots, lai mēs paaugstinātu vakcinācijas līmeni un lai šis uh, drošības līmenis būtu augstāks, jo mēs te varam diskutēt uh, nes cik ilgi un teikt, jāsamazina antibiotiku lietošana, un daudz ko var darīt ar daudz vienkāršākām lietām, piemēram, ar vakcināciju. Tur gan mums iet ļoti grūti uz priekšu. Līdz ar to vēlreiz paldies par norādi, eh, kas eh, bija Kačvalkunga prezentācijā. Paldies, Pedičīnī kungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Trīs jautājumi, centīšos izteikties īsi. Mēs neesam šeit, lai atbalstītu un popularizētu zāļu lietošanu. Protams, ka ir vēsturiski sasniegumi arī atsevišķu slimību izplatības ierobežošanai, piemēram, poliomielītam, diftērijai, B hepatītam, bet ko mēs, ko mēs nevaram saprast, ir kā tas ir, ka uh, Dažās valstīs ir eh, obligāta vakcinācija, kamēr citās tam ir tikai ieteicošs raksturs. Līdz ar to eh, jājautā, ka balstoties uz patoloģijas eh, tendencēm, vai mēs varam iz, secināt kādas saistības starp vakcinācijas līmeņi, zemu un slimības izplatību un kur, kur valstīs, kur vakcinācija nav obligāta. Un eh, Itālijas piemērs. Ir četras ob obligātās vakcīnas bērniem. Bet parasti ir uh, polivalentās eh, vakcīnas, kur ir divas fakultatīvas sastāvdaļas. Gripas B vakcīna, bet uh, fakultatīvā ir pieejama tikai vienā eh, risinājumā eh, kompleksās vakcīnas ietvaros, bet ne atsevišķi, jo polivalenta um, administrēšana var novest pie uh, daudz sliktākām sekām, pārslogojot ķermeņa. Dažkārt ir arī pārāk dārgi. Citās valstīs, kā Nīderlandē un arī citur, mēs eh, redzam to, kā eh, daudz cilvēku to redz kā eh, naudas izšķērdēšanu. Citur vakcinēšanas tendē, rezultāti ir ļoti augsti. Un daudz kur vakcīnas ir kļuvuši jau par tādu ierastām zālēm, bet nav neviena veselības aprūpas iestāde, kas eh, nosaka eh, šo zāļu lietošanu, vai vecāki vienmēr ir informēti, piemēram, par šādu zāļu eh, kontraindikācijām un blakus efektiem. Un, un pētījumi bieži vien uh, tiek finansēti no farmaceitiskajiem uzņēmumiem, kas pašražo šīs zāles. Uh, Priekšsēdētājs paldies, esam dzirdējuši daudz jautājumus, un es domāju, ka mēs tagad varam sākt sniegt atbildes. Thank you for your interest and, and, and, and the question. Iepaldies par jūsu jautājumiem un interesi. Mēģināšu pēc iespējas kārtas tad atbildēt. Kādā ziņā paldies arī par Eiropas parlamentu atbalstu. Tas, protams, ir pašsaprotami. Jā, sabiedrības veselība un vakcīnas kā nozīmīgs elements, tas jau ir pašsaprotami. Uh, Bet mēs runājam par tādu vēl precīzāku atbalstu un veidu, kā varam tiešām nodrošināt, ka arī atsevišķas vakcīnas tiek, varbūt vēl iegūst zinām popularitāti atsevišķās valstīs. Jo tur tomēr arī daudz mums ir neskaidrības un valda bailes. Par caurskatāmību. Uzskat, ka tas ir tik ļoti nozīmīgi. Labprāt atgrieztos pie jums un veltītu stundas, lai jums izskaidrotu, kā mēs risinām problēmas Grieķijā un citās vietās. Bet, nu, varbūt šodien es to neizskaidrošu visu detalizēti, jo mēs šodien runājam vispār par vakcīnām kopumā. Bet es jums varētu šādu informāciju sniegt par Grieķiju un citām valstīm. Taču atvērtība un caurskatāmība, kas uh, iet roku rokā, protams, ar zinātnes atziņām. Piemēram, ir zinātni, kas maldās. Kādreiz bija norādīts maldīgi, ka šādas vakcīnas varētu veicināt autismu. Piemēram, alumīna izmantošana atsevišķās vakcīnās. Tas jau bijis kopš vakcinēšanas sākuma, bet nav nekāda zinātnisku pierādījumu, kas liktu domāt, ka tas ir kaitīgi cilvēku veselībai īstenībā ir gluži pretēji. Citi pierādījumi, kas pierāda, ka tas tieši kāpina cilvēka uh, spējas. Un tad atkal tam vajag papildus laiku, lai atkal apkarot šo domu, ka tas ir kaitīgi. Un pierādīt, ka tas nav kaitīgi. Mēs skatāmies uh, uz um, atsevišķiem uh, problēmu risinājumiem un praktiskiem risinājumiem. Kā varam visvairāk palīdzēt tad tai sabiedrības daļai, kas šobrīd varbūt nav pilnībā vakcinēta? Ja reiz mums ir pierādījumi par lietām, kas ir iedarbīgas, mēs varam to skaidrot, minēt konkrēts labus piemērus. Piemēram, Bulgārijā viņi ir ļoti veiksmīgi īstenojuši savu sistēmu. Viņi arī, piemēram, Roma kopienā ieviesuši zināms tādus starpniekus, kas ļoti labi izskaidro problēmu un līdz to arī palīdz cilvēkiem vakcinēties. Varbūt, ka šis modelis, ko varētu arī cits valsts pārņemt. Tālāk, vai vakcīnas tiešām spēja arī ierobežot slimību izliesmojums? Skaidrs, ka mums ir ļoti precīzi matemātiskie modeļi, kas pierāda, ka vakcinēšanās palīdz apturēt eh, slimību uh, Uh, nodošanu, jeb izplatību. Nu, mēs tur zinām, kolēģis vienam runā arī, kolēģi runā par, arī par gripu, tāpat arī par masalām. Tas nav kaut kur paņemts no zilgājas. Tas ir ļoti precīzi zinātniskie aprēķini, un tas skaidri parāda, cik daudz ir jāvakcinē cilvēku, lai tiešām patrauktu šo slimību izplatību. Kādā veidā to panākt, tas, protams, ir atkal atsevišķs tehnisks jautājums. Par pretējām indikācijām, kas eh, tā kā negatīvās seks, jā, ir pārāk ilgi lietot zināmas vakcīnas. Tas ir bijis mūžīgais jautājums kopš vakcinēšanas sākuma. Tomēr, piemēram, atsevišķām vakcīnām pretēji efekti nu, mēs norādām, piemēram, ja jums ir alerģiska reakcija uz olām, tad jums nevajadzētu vakcinēties, bet ir kā ir pierādījies, ka īstenībā savukārt otrādāk tas nedarbojas. Jums ir alerģiskā reakcija uz, uz pašām olu, bet tad uz šo vakcīnu varētu nemaz nebūt tāda alerģiska reakcija. Tā ka te ir ļoti interesanti arī tā zinātniskie pētījumi. Varbūt, ka kolēģi varētu arī varu papildināt. Iepaldies par jūsu arī interesantajiem jautājumiem. Ko varētu parlaments darīt? Parlaments spēlē ļoti būtisku lomu tieši veicinot rīcību politikas. Slimu uzraudzībai. Tāpēc pats svarīgākais ir nodrošināt piekļuvu vakcīnām, lai būtu pārliecība, ka jautājums tiek vienmēr paturēts tā kā redzamībā, un tas palīdz arī uzraudzīt situāciju kopumā un risināt daudzās problēmas, kas parādās laika gaitā. Es nedomāju, ka mēs šodien te uzstāmies kā tādi aģenti un reklāmas kampaņu iznotu. Tā nebija nekāda reklāma, mēs pārstāvam zinātni un zinātnes kopēju. Un piekrītot kolēģiem. Mēs balstāmies uz zinātnes atziņām. Ir dažādi veidi baumas, kas tiek izplatītas. Labi, mēs to visam varam vērā un analizēt. Bet rīz, ko mēs pierādām, ka īstenībā tie ir aplam pieņēmumi, kas nebalstās uz zinātnes atziņām, tad mums ir jāizbeidz par to runāt. Nes cik reizes ir pierādīts, ka vakcīnu ar ilgstermiņu lietošanu nerada blakus efekts. Ir bijuši ļoti daudz uzskaitīto piemēru ar dzīvšu dravu un tā tālāk. Un Pasaules organizācija, veselības organizācija ļoti precīzi pētījums veikusi, un mēs piesaistot arī neatkarīgus eksperts, kas nav saistīti ar kādu farmācijas nozari konkrētiem uzņēmumiem, un mēs redzam, ka, nu, tie, tās baumas ir bijušas nepareizas. Mums ir jāizbeidz to visu laiku cilāt. Tādēļ saicināt ņemt to vērā. Ja mēs vēršamies pie zinātnes, un ja zinātne pierāda, ka kaut kas nemaz tā nav, un mēs visu laiku papildus pieprasām zinātnē no jauna un jauna apliecināt to pašu atzinumu, nu ko gan viņi varētu teikt, tad īstenībā mēs redzam tādā borto loku un vairs nevaram no tā izrauties. Par Ukrainu un robežvalstīm. Jā, tā ir nopietna problēma, tam ir jāpievērš uzmanība, un labāka aizsardzība ir tiešām nodrošināt, ka vakcīnēšana notiek. Un um, tas ir, protams, tikai par tām slimībām, kur ar vakcīnām var nu, panākt iedarbību. Par visām slimībām jau mēs nevaram, diemžēl, vēl izskaustās pilnībā. Protams, ka tā pirmkārt ir Ukraiņas iedzīvot paša atbildība. Uh, nodrošināt šādu vakcinēšanos. Bet mums, kā Pasaules veselības organizācija, ir šāds darbības programmas, kāda, piemēram, bijusi arī Grieķijā pēdējo 4-5 gadu laikā. Un mēs palīdzam viņiem pārveidot viņu veselības sistēmu, lai nodrošinātu tādu plašāku nu, pārklājumu, arī nodrošināt, ka arī visnabadzīgākās personas tiek vakcinētas. Īstenībā esam panākuši neticami labu progresu. Lai gan, protams, te nekad nav tā, ka tie ir ilgtermiņa rezultāti. Tas ir nemitīgs process, un tādēļ tas slimību ierobežošana vēl. Es vēlreiz norādīju. Mēs zinām precīzi ar zinātniskām metodēm, cik liela vakcinēšana nepieciešama sabiedrības aizsardzībai kopumā. Un tā nav tāda kaut kāda mm, laimes spēle. Mēs arī pasakām, 75% ir tas liekas, kas ir nepieciešams. Mēs varētu, protams, arī organizēt konferences par to. Citi varbūt arī atsauktos 95 un tā, bet ir šādi zinātniskie aprēķini. Es nezinu neko par atsevišķiem iedarbību, ko radītu, ja ir uh, šis komplekss uh, um, vakcīnas un par to radītām blaknēm. Mums savukārt tad ir papildus jāņemvērā arī viss tās izmaksas, kas rastos, ja, piemēram, ar encefalīts, uh, ja netiktu ārstēts un vakcinēts un uh, citas saistītās slimības netiktu laicīgi novērsts uz šīm vakcīnu palīdzību. Lūk, tas arī jā, jāņem būtu vērā. Paldies! Ja paldies, vai komisija jūs arī vēlētos ko piebilst? Paldies, pavisam īsi. Piekrīt pilnīgi kolēģiem par arī deputātu un parlamenta lomu, jo vakcīnēšanās pat par sevi ir dalībvalsts kompetence. Tad ir ļoti svarīgi, ka dalībvalsts to izno, un jums savukārt ir ietekme, un jūsu loma ir ļoti nozīmīga jūsu valstīs. Mēs redzam, deputāti bieži mums uzdod šādus rakstveidu jautājumus par vakcinēšanos. Bet tu nevari kaut kādā labākā veidā koordinēt. Bet, nu, redziet, tā ir dalībvalstu kompetence. Un tādēļ jums kā dalībvalsts arī pastāvjumi diezgan konkrēti ietekmi. Par to, lai mēs nopietni ņemam vērā iedzīvotāju bāžas un komentārus. Jā, mums ir svarīgi viņu saklausīt, bet vienlaikus es vēlos pateikt, ka mēs ne, nešaujam tā uz dolo. Te ir jābalstās zinātnē. Un te ir jāuzklausa zinātnieku atziņas. Mūsu rīcība politika līdz to jābalsta uz pierādījumiem. Par Grieķiju. Arī mēs īstenam savas programmas, mums arī sava drošības komiteja, kas spēj un reaģē uz visām problēmām. Piemēram, pēc tam nesen bija šāds plašāks konsultācijas ar četrām dalībvalstīm, kurās ir visvairāk uh, aktuāli migrācijas jautājumi. Un šajā drošības komitejā mēs runājam arī par papildus uh, patvērumu instrumentu, ko varam šeit arī sasaistīt un izmantot. Tā kā jūs redzat, mēs plās, eh, strādājam plašāk, nevis tikai tā atraut veselības joma, bet mēs tiešām ļoti rūpīgi skatām, kā mūsu instrumenti un programmas iet kopā. Par vakcīnu nepietiekamību. Šobrīd Eiropas zāļu aģentūra jau pie šī jautājuma strādā, un arī veselības dienā direktorāts šobrīd veids pārskatu par situāciju, un mēs vēlamies šo jautājumu arī pārnāt ar nozari. Kādēļ tā situācija ir izveidojusies? Vai ir zināms ražošanas problēmas, vai varbūt ir kaut kāds cits problēmas? Mēs pie tā strādājam. Paldies! Es domāju, mēs tad esam izskatījuši šo jautājumu, bet man jāgriež vēl pie 17. darbkārtības punkta. Uh, Tas bija par koordinātoru rekomendācijām. Tas tā ir pieejams elektroniskā formā. Ja nav nekāda iebilduma, tad tās būs arī automātiski apstiprinātas. Un vēl atgādinājums jums par nākošo sanāksmi 22. jūnijā. Tā būs kopīgā arī uzklausīšana par strateģisko attīstības mērķiem. Un vēl tad būs sanāksme 25. jūnija rītām. Paldies jums visiem, šodien esam arī pastrādājuši un arī liekam punktu mūsu sanāksmē. Paldies!